jau divu gadu garumā, un arī mēs sekosim tam, lai šī lieta arī tiktu skatīta attiecībā uz 7. panta procedūru. Nesenie notikumi Polijā tiem tiek sekots, lai padomei var būt aktualizēta kopaina par situāciju kopumā. Paldies! Paldies! Un tagad ir saņemts piec politisko grupu rezolūcijas priešlikums par eh, šo debati eh, pēc, eh, par 7. pānta procedūru attiecībā uz Poliju un Ungāriju, bet debats par šo jautājumu ir beigušās un balsojums būs rīt. Līdz ar to ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Padomes un komisijas paziņojumi pār Čehijas premjerministra krimināla vajāšanas atsākšanu saistībā ar Eiropas Savienības līdzekļu nepareiz lietošanu un iespējamu interešu konfliktu. Berneča skundze dod jums vārdu padomas vārdā. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdi, godājumie deputāti, vispirms vēlos jums apliecināt, ka padomu pievērš ļoti lielu uzmanību tam, lai gādātu, ka Eiropas Sanības līdzekļi tiktu izmantot saskaņā noteikumiem un tēriņi būtu tādi, kas ir saimnieciski saprātīgi. Eh, kas attiec uz Čehijas premjerministru, krimināla vajāšanas atsākšana eh, saistībā ar ēst līdzekļu nepareizu lietošanu, iespējami interešu konfliktu, es saprotu, ka Čehijas varas iestādes turpina eh, šo lietu izmeklēt un padomu ziņā nav komentēt izmeklēšanu, kas notiek nacionāla līmenī un vēl nav beigusies. Ir svarīgi, uh, arī uh, atzīmēt, ka tiesību sargājušiem iestādēm ir jādara savs darbs. Un kā jau decembrī tika plenāra sēdē sacīts, uh, ir arī noticis e, komisijas audits, uh, mēs par to uzzināsim šodien par tās rezultātiem. Apliecina, ka mēs piekrītam, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai spēcīgi mehānismi tiktu uh, i, likti lietā, lai aizsargātu uh, Eiropas Sanības finanšu intereses un uh, tēriņi būtu saprātīgi un likumīgi. Padom tādēļ ir paudus stingri atbalstu dažādām in iniciatīvām savienības finanšu interešu sargāšanai, piemēram, Eiropas uh, publiskā prokurora uh, biroja uh, radīšana, kas notiks šogad vēlāk, vai arī cīņa pret krāpšanu ar es finanšu līdzekļiem, ar krimināltiesiskiem līdzekļiem. Kādēļ es nevaru sniegt uh, padomas, uh, tā, kaut gan es nevaru sniegt uh, padomas viedokli par izmeklēšanām, kas vēl nav beigusies, es rūpīgi klausīšos jūs debatēs. Paldies! Paldies tagad komisijas vārdā komisārs Sinkēvičs. Priekšsēdi. Thank you for the opportunity for Priekšsēdētājs, paldies par to, kā izklāstāt šo jautājumu. Norāda vispirms uz trim aspektiem. Pirmkārt, komisija ir nulles iecietība pret krāpšanos vai nepareizu fondu izlietojumu. Otrkārt, komisija vienmēr rūpīgi seko informācijai par sūdzībām attiecībā uz interešu konfliktu, kurā dalībvalstī. Treškārt, komisija rīkojas koordinēti un plašā mērogā attiecībā uz interešu konfliktu eh, pastāvēšanu Čehijā. Kāda ir pašreizējā situācija un ko norāda audita procedūra? Komisijas dienesti īstenoja auditu Čehijā pagājušā gada janvārī un februārī. Tie attiecas uz Eiropas reģionālās attīstības, sociālo un lauksaimniecības fondu lauka attīstībai. Šobrīd mēs esam dažādos procedūras eh, posmos. Sociālā fonda un reģionālas attīstības fonda audīti. Tiem tiek sakot šobrīd galīgais ziņojums, kas iesniegts Čehijas slēmiestādēm, ne atspoguļo pēdējos soļus eh, reģionālā attīstības un sociālajā fondā un līdz ar to arī līdz eh, procedūras beigām saturs šim ziņojumam ir konfidenciāls. Kā tas pienākas attiecībā uz pēcdarba procedūru, ir paredzēts eh, lauku attīstības pasākumiem komisijā savā vēstulē ziņoja konstatētos faktus, iepriekšējos uh, secinājumus un ieteikumus, lai nepieļautu interešu konfliktu nākotnē. Eh, sancensības procedūra norit, un nākošais solis ir divpusē tikšanās ar Čehijas lēmēju iestādēm. Līdz pat uh, gala iznākumam procedūra var vilkties pat divus gadus. Komisija ir jāpanāk spēcīgs un taisnīgs process. Komisāri Otingers un Hāns ir e, ziņojuši iepriekšējo informāciju budžeta kontrolas komiteja ir aizslēgtām durvīm. Un, ņemot vērā konfidencialitāti, es neziņošu par e, konstatētiem faktiem pēc būtības. Kamēr notiek audits, e, budžets ir pilnībā pasargāts, maksājumi no struktūra un investīciju fondiem tiek izsniegt projektiem, kuru uh, uz kuriem varētu attiekties interešu konflikts. Attiecībā uz lauka attīstības fondu komisija neizmaksā Čehijai tā summas par projektiem, uz kuriem varētu attiekties šie interešu konflikti. Un tagad daži vārdi par nest projektu. Komisija reaģēja iespējamo, eh, krā, uz ziņojumiem par iespējamo krāpšanos. 17. gada decembrī tika pabeigta izmeklēšana un tika ieteikts komisija at, atgūt eh, subsīdijas pilnā mērā. Komisija aicināja Čehijas kompetentās iestādes ņemt vērā konstatētos faktus. Eh, Čehijas republika atguva finansējumu no saņēmēja, līdz ar to nebija nekādas ietekmes ne uz valsts, ne uz Eiropas Savienības budžetu. Eh, izmeklēšana notika Čehijas lēmējiestāžu ekskluzīvā kompetencē un Runājot par notikumu citās dalībvalstīs, komisija seko visiem norādījumiem par neatrisinātiem interešu konfliktiem. Uh, tajās un sniedz atbalstu visām dalībvalstīm, lai e, pareizi ieviestu pasākumus, izvairoties no interešu konflikta. Paldies! Nākošais runātājs Dehovska kungs. Dārgais um, e, komisāri, dārgais priekšsēdītāji, dārgie padomas pārstāvi, kaut gan uh, šī eh, debate. Um, šeit debatē runa par auditu un izmeklēšanām. Uh, paraudzīsimies tā vispārīgāk. Eh, kas tad ir Eiropas Savienības princips, kas šeit piemērojams? Daudzreiz komisārs Hāns mums apliecināja, ka ir vienādi spēles noteikumi visiem, un pastāstīšu jums, kā tas ir Čehijā. ja ir kāda kļūda attiecībā uz ES fondu izmantošanu. Uzreiz ir finanšu audits, eh, nauda tiek atprasīta. Un ja jūs esat pārkāpuši Čehijas likumus, tad tiek atklāta izmeklēšana. Bet šajā gadījumā tā nav noticis. Tika pieņemts jauns likums un premjers pats piedalījās tās izstrādē, būdams finanšu ministrs iepriekš. Un tagad, kad tas attiecas uz viņu, pēkšņi mēs nevaram to piemērot. Padome sacīja, ka tā nejauksies izmeklēšanā, kas vēl nav beigusies. Protams, to mēs arī gaidām, bet tomēr mēs vēlamies dzirdēt skaidru vārdu vai premjērs, kurš Eh, kā liecina audita ziņojumi, ir līdzatbildīgs par eh, budžeta afērām, var tā rīkoties. Un, piedodiet, man pienācās pusotra minūte, tā kā es nezinu, vai tiešām man vajadzētu jau tagad runāšanas laikam beigties. Tagad ir pieteikusies Lara Voltersa. Jā, paldies novembrī. Vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēki izgāja ielās, demonstrējot pret premjeru Babišu Prāgā. Pēc tam Babiša kungs uzstāja, ka šī demonstrācija, kā arī izmeklēšana, ko veic Eiropas komisija, ir nedemokrātiskas sazvērestības daļa pret viņu. Nepiekrītu eh, šai smieklīgajai sazvērstības teorijai Komisija veic savu demokrātisko juridisko pienākumu un eh, arī iepretīm polijas pilsoņiem, kas prasa tiesiskumu komisijas audits, kas ir nopludināts no decembra, ir e, faktisks un savs, un tas skaidri e, eh, interešu konfliktu apliecina babišku, no babiškunga puses miljoniem uh, eiro ir jāatmaksā. Un mēs zinām, ka tiesisku mehānisms, kas tika piedāvāts, lai gādātu par uh, eh, nacionālu tiesu iestāžu uh, uh, neatkarību, uh, ir, ir jāliek lietā. Uh, Iestāsimies par tiesiskumu, uh, nostāsimies droši pret šo Čehijas autokrātu. Tagad uh, Harantsovas kundze. Paldies! Uh, priekšsēd. Tiem, kas mani pazīst, un tādu šeit ir daudz, vēlos teikt, ka neesmu bijusi nekad pret konstruktīvām debatēm par jebkuru jautājumu. Taču, lai debate būtu konstruktīva, tai jābūt uz solidiem pamatiem, un šodien tā tas nav. Ir tikai aizspriedumi, aizdomas, personiska nepatika. Uh, Un visbeidzot, mēs Čehijas politisko debetu pārceļam Eiropas līmenī. Apkoposim, pa ko te runājam. Kas attiec uz auditu un komisijas atzinumiem, šeit ir standarta process un komunikācijas ar Čehijas republiku un e, e, e, Eiropas komisiju. Čehijas varas iestādes dara to, kas tām būtu jādara, juridiski runājot. Čehijas tiesu sistēma strādā, kā tai būtu jāstrādā bez aizspriedumiem, un šie procesi turpināsies neskatoties uz šo parlamenta debati. Tas nozīmē, ka šodienas darba kārtības jautājums ir pilnīgi nevajadzīgs, nepamatots, un man ir jāsaka, ka šī debata ir politiska. Nekas vairāk kā dažu mūsu čehu kolēģu pūliņu auglis. Čehijas parlament, Eiropas parlaments ir ievilkts Čehijas politiskajās debatēs. Tas ir nožēlojami, un tas arī uh, met ēnu uz mūsu ticamību. Paldies! Fonka Ramona Taubādeles kundze. Godāmais uh, priekšsēdi, dārgie kolēģi, situācija Čehijas republikā ir uh, satraucoši. Viens no Čehijas bagātākiem vīriem, Andrejs Babišs, eh, lemj par valsts politiku un tāpat laikā Eiropa padomē lemj par lauksaimniecības un struktūra politiku, kas viņu padarīja bagāti. To klasiski sauc par interešu konflikti. Taču neļausim sevi maldināt. Babiša kungs nav problēmas cēlons, viņš ir tikai tās simptoms. Un tomēr viņš paralizē valsti visur, uh, ir viņa ķetnes. E, politikā viņš arī, e, me, e, bez politikas viņš arī mēdīs vien pēc otru pārņem un arī saimniecības sektors. Viņam ir arī liels saimnieciskās intereses citās valstīs - Ungārijā, Slovākijā, Vācijā. Un tomēr viņš ir tikai viens no daudziem oligarhiem, kas ir kļuvuši bagāti pateicoties es naudai. Un šokējoši, ka mēs pat nezinām precīzi. Uh, kādā apjomā Babišs un citi oligārhi no Eiropas Savienības budžeta iegūst, jo nedz komisija, nedz dalība valstis ir, eh, nedz viņu rīc, nevienas rīcībā nav pietiekams informācijas, lai izsakotu, kur tieši līdzekļi no eh, lauksaimniecības eh, budžeta vai struktūra fondiem īsti pazūd. Mums ir noteikti vajadzīga lielāka caurskatāmība, lai šāda es subsīdija ne likumīgi izmantošana apstādināt. Ja nav īpašuma tiesības skaidra atklāšana um, un citu pasākumu, tad mēs šo korumpēto sistēmu uzturēsim arī turpmāk. Ir arī jāatšķetina uh, nekustamā īpašuma tirgu uh, gus uh, darboņu, viņu īstie īpašnieki dažādi uzņēmumi E, Komunisms sabrukums ir e, novērts pie tā, ka e, zemes un, un nekustamā īpašuma ir nonākuši citu cilvēku rokās, bet ieguvēji bieži ir bijuši politiskā, ekonomiskā elita. Viņi ir noteikuši paši noteikums un uh, sevi apkalpojuši ar valsts īpašumu. Eiropas Savienība šo vēsturisko netaisnību tikai vēl padara smagāk, jo šajās valstīs eh, maksājumu eh, lieldaļu saņem tikai daži eh, zemes īpašnieki, nevis tie, kuriem patiesībā būtu jāsaņem lauksaimniecības kopmaksājumi. Paldies, Ivāns Davida kungs! Es neesmu premjera Babiša kunga eh, fans, bet mm, esmu demokrāts. Viņš ir, viņš bija iestājies eh, komunistu pārtijā, viņš sadarbojās ar slepeniem dienestiem, un līdz ar to arī drīkstēja pārstāvīt eh, komunismu laikā Čehiju ārvalstīs. Tad pēc 1989. gada privatizācijas laikā viņš sagrābās milzīgs eh, īpašums rūpniecībā, pārtiks ražošanā un uzpirka daļu čehu mediju. Un viņam viņš bija veiksmīgs mārketinga darbonis, un konkurenti nebija tik spēcīgi kā viņš. Un tādēļ viņam izdevās arī ar savu politisko projektu ANO, kas nozīmē jā, eh, iekļūt eh, parlamentā un pēc tam valdībā. Tad viņš vinnēja parlamentu vēlēšanās un kļuva par premjeru. Viņu uzņēmumi saņēma Eiropas e, e, finansējumu e, milzīgas summas, un opozīcija piespieda viņu šos uzņēmumus uzticēt trusta fondam, bet viņš joprojām ir patiesais labumu guvējs. Viņš ir radījis šos uzņēmumus kas darbojas eh, izklaides biznesā, kas iespējams ir neētiski, bet tiesai par to vēl nāksies lemt, kas attiecas uz demonstrācijām, kuras atbalsta eh, opozīcija, tās maksā dārgi, bet premjera mm, atbalsts ir tikai audzis. Viņš atkal vinētu vēlēšanās pašreizējās situācijas īstais cēlons ir Eiropas Savienības sistēma, kas padara iespējamu korupciju, tādēļ, ka tās subsidē privāts uzņēmums tā vietā, lai ļautu tirgumu visu sakārtot, bet mums ir tāda sistēma, kas veicina atkarību no šī, šīm subsīdijām. Un šāda eh, politiska uh, problēma risināšana ir totalitāra, bet mēs ar to tagad nodarbojamies. Nākamais kom kolēģis Omaržī. Merci. Priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Runāsim skaidru valodu. Pastāv korupcija. Un kā reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Es vēlos norādīt, ka ir jācīnās pret korupciju ar struktūra fondiem, jo šeit ir runa par mūsu politikas ticamību. Tieši tāpat pār ticību Eiropas institūcijām. Un jūs redzēsiet, ka esmu kopā ar jums, un mēs esam kopā ar jums tieši tāpat kā tajā, lai virzīt uz priekšu cīņu pret eh, interešu konfliktiem, pret korupciju Čehijas republikā. Mums ir Eiropas prokuratūra, lai mēs labāk varētu rīkoties. Ir iecelta prokurore Govečī un mēs uzskatām, ka ir jāstrādā pie prokuratūras eh, budžeta neatkarības. Eiropas pra, eh, prokuratūra varēs strādāt neatkarīgi tikai tad, ja tās rīcībā būs nepieciešami līdzekļi, lai varētu īstenot šo cīņu pret korupciju ar KLP, ar citiem fondiem, lai pasargātu mūsu Eiropas budžetu. Paldies! Un tagad uh, Holmajers kundze, uh, komitejas priekšsādātāja uzstāsies. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, padom, prezidentūras pārstāvji. Un sākumā jāsaka, ka šī jā, uh, diskusija, jā, uh, Čarancovs kundze, nav iekšējā Čehijas diskusija. Un uh, es Tāpat arī eh, Roman Tabadela eh, kundzei paskaidrošu, ka šeit jautājums manā skatījumā nav viss tas, kā tieslietu sistēma Čehijas ietveros darbojas. Mēs neapšaubam ne, uh, izmeklēšanu vai arī izmeklēšanas procedūras, bet ir divi jautājumi, es lūdzu komisijas un padomas atbalstu. Pirmais jautājums. Eiropas uh, atbalsta maksājumu nedrīkst veicināt oligarhu struktūras. Uh, kas nozīmē uh, 61. pantā noteiktais interešu konflikts netiek pieļauts, un es gribētu tā teikt, uh, pret oligārhu likumdošanu mūsu Eiropas institūciju uh, skatījumā tie jāveicina un jāskatro arī situācija. Un otrs jautājums. Cik daudz Eiropas uh, atbalsta maksājumu viena persona var saņemt gada laikā vai arī uh, DFS laikā? Visām citādi nebūsim ticami, ja uh, viena persona 100, 200, 300, 400 miljonus saņemt un citi varbūt 5000, jo tad nelīdzsvarotā situācija ir pārāk augsta. Intie Nevina kundze tagad. Priekšsādātāja kungs. Paldies. Mēs runājam šeit par ES līdzekļu izmantošanu ES līdzekļus nedrīkst izmantot krāpšanai. Un, ja tas tā notiek, tad ir jābūt skaidrībā, ka nu, sots tiks saņemts. Tā ir liela problēma un ir jārunā par šo problēmu korupciju, kas eksistē Eiropas Savienībā. Tas, ko um, dara Čehijas premjerministrs, ir ļoti žēl, ka tas tā ir, bet uh, piemērs arī tam, ka ir uh, korupcija, uh, krāpšana uh, un citi negatīvi. Uh, fenomeni daudz, kur Eiropas Savienībā cilvēktiesības jāpiemin. Un tāpēc Eiropas komisijai vajadzētu pildīt savu dāru un veikt izmeklēšanu korekti. Eiropu jāveido uz taisnīgumu un solidaritātes, nevar pieļaut krāpšanu un līdz ar to nulles tolerance jāpiemēro. Uh, Tikai šādā veidā mēs varēsim Eiropā būt visi kopā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Knoteka kungs. Paldies, priekšsādātāji kungs. Premjerministrs Babišs 2011. gadā aizsāka savu politisko uh, kustību uz pretkorupcijas uh, platformas bāzes Subsīdijas, par kurām mēs runājam, bija 2008. gadā izmaksātas procedūras izmeklēšanai sāk 2015. un viņu aizvien vaino šajos nodarījumos. Pagājušajā gadā tika pārstraukta izmeklēšana, papildu pierādījumu sniegti, tiek vēsts sarunas starp dalībvalsti un komisiju, un redzam, ka šis jautājums ir politizēts premjerministrs eh, trust fondā visas savas kompānijas uh, ievietoja un eh, nav uh, vienošanās, kā um, dai precīzi jābūt diskusijai Eiropas parlaments. Ir iesaistījies iekšējās politiskās diskusijās un čehu skatījumā tas ir kaitīgi. Paldies. Nākamais runātājs Pekšas kungs. Priekšsēdētāj, kungs, ir sarežģīti pēc eh, diskusijām eh, par Poliju un Ungāriju pateikt kaut ko jaunu. Diemžēl eh, Andrejs Babišs tam vajadzētu būt tā kā pēdējam brīdinājumam. Ir pienācis laiks sacēties, jo mūsu kontrolas mehānismi finanšu plūsmām Eiropas Savienībā ir vienkārši, vienkārši nav pietiekami labi. Uh, jo viņš vienkārši savas kompānijas nodev trust fondam, bet eh, viņš eh, tās kontrolē ar eh, savu radinieku palīdzību. Līdz ar to nav iespējas re, reaģēt. Līdz ar to nu, ir praktiski neiespējami kontrolēt šo situāciju. Bet nu, paraudzīsimies uz to, kā tas ir. Viņš ir uh, viens no lielākajām ekonomikas uh, sektora daļām kontrolētās Čehijā. Un viņš izmantoja ES fondus, sadala fonds Eiropas uh, Čehijā un nostiprina savu kompāniju. Un viņa uh, kompānija, Agrofed, uh, finansē eh, vēlēšanu kampaņu un arī um, deputātus un citus. Tātad tas neaizstāv tikai viņu, bet arī citus saistītos uh, politiķus vai biznesmeņus, kas ir aktīvi strādājuši citās valstīs. Un ja mēs runājam par nopietnu likumdošanu, tam mums nepieciešama vienbalsība. Taču, diemžēl, šie oligarhi aizstāv viens otru un līdz ar to mēs neko nevaram darīt. Paldies, nākamais runātājs Blaško kungs. Paldies, ka dodat man vārdu uzstāties. Priekšsētā kungs, kolēģi kungi. Čehijas iedzīvotāji ir noguruši par pastāvīgajām diskusijām par premjerministru Babišu. Un jo vairāk runājam par šiem jautājumiem, jo vairāk uh, balsotāju balsu viņš saņems. Nu, atstāsim to uh, Čehijas tiesu ziņā lemt par šīm lietām. Šeit nav neviens, kas varētu norādīt Babiškungam un teikt, jūs esat vainīgs, jo tas tā ir iekšēja lieta Čehijas republikā, to skata tiesa un reaģē vēlētāji. Vai nav citu nopietnāku lietu, par kurām diskutēt? šis parlaments atbalsta dzimumu līdztiesību. Līdz ar to es gribētu lūgt izveidot komiteju, kas uh, izmeklēs uh, Eiropas komisijas uh, Fonderlainas uh, darīto, jo uh, ir aizdomas uh, par viņas interešu konfliktu viņas dzimtenē komisijai vajadzētu uh, izskatīt šo jautājumu un balstoties uz izmeklēšanas uh, rezultātiem, politiskā atbildība uh, būtu uh, tieši tāda jāīsteno. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Flanagan kungs. Thank you. Um, it... Paldies, kā jau viens no iepriekšējiem runātājiem sacīja, ka, eh, ka mm, par eh, aizspriedumiem vai zaudējumiem man tāda nav mēs nepareizi izmaksāt naudu, vēlamies atpakaļ. Cilvēki eh, eh, krāja naudiņu, lai varētu nomaksāt nodokļu, un mēs vēlamies panākt to, ka šo naudu saņem pareizie cilvēki. Es uzskatu arī, ka lauka attīstība un eh, ir padarīt iespēja pateicoties un tiek apgrūtināta tāpēc, ka daudzi netic, ka nauda notiek pareizajās rokās. Protams, mēs nevaram izsekot ik vienam santīmam, kā tas tiek iztērēts katrā, eh, katrā dalībvalstī, bet mēs varam izveidot eh, tādu arhitektūru, kas maksimāli apgrūtina naudas nepareizu izmaksāšanu un izveidošanu. Uh, Tāpēc e, ir jāseko tam, lai subsīdijas tiek iz, tiktu izmaksātas pareizi. Paldies, nākošais runātājs Morisāns. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. E, godami ministri, Eiropas Savienības budžets e, ir nodokļu maksātāju līdzekļi. Uh, Tāpēc mūsu kā deputātu pienākums ir sekot eh, šo līdzekļu pareizai izlietošanai. Ik viens interešu konflikts vai fondu nepareiz izlietošana ir nepieļaujami tīpaši, ja to pieļauj premjers. Eh, šādu stāvokli nevar akceptēt. Mums pirmkārt ir jāatgūst naudu un jāpanāk, lai visas summas, kas ir pakļauts izmeklēšanai, tiktu atgrieztas budžetā. Tāpēc mums ir Olaf, tāpēc mums ir prokuratūra, tāpēc mums ir jāstrādā un nedrīkstam pieļaut šādus gadījumus. Tā ir eh, vainīgajiem jāatmaksā šīs summas un uz Čeh Čehijas pilsojiem. Ja ir krimināla pārākāpums, tam ir jātiek pienācīgi izmeklētam un papildus tiesiskām sekām ir arī politiska atbildība eh, kas eh, gulstas uz Babiškungu un viņa partiju. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Liberatskis. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Komisāri, kolēģi, man šķiet, ka padome ir nonākusi pie slēdziena, ka šis jautājums nav padomas interesēs. Komisārs izklāstīja visu procedūru un runas beigās norādīja, ka procedūra prasīs 24 vismaz mēnešus, lai to pabeigtu. Tas ir pārāk ilgi. Un ko tad dara parlaments? Aicina rīkoties. Šeit ir runa par naudu. Šeit E, nav runa par politiku. Vai man e, nauda tiek izmantota pareizi vai nē? Ja tā tiek nepareizi izmantota, tā ir jāatmaksā atpakaļ. Un par to lems nevis e, Čehijas tiesas, bet attiecīgās Eiropas Savienības institūcijas. Tagad mums tiek apgalvots arī, ka Babiškungs ir prasmīgs biznesmenis, kā tur īsti ir. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēd. <clears throat> es arī ļoti pateicos komisijai, ka viņa ir tādu atturīgu atzinumu paudus par šiem pārmetumiem un jautājumiem, kas rodas babišajā jautājumā, kurā notiek vairākas izmeklēšanas. Nogaidai, nogaidīsim šīs izmeklēšanas, pirms mēs pārsteidzīgi nosodīsim kādu, ja tā nedarīsim tad mēs automātiski mums būs jā atbild uz pārmetumu, vai mēs šeit nevedam naida debatu. To taču nevēlamies. Un Babiša kungs mēdz arī runāt tādas lietas, kas nav tik patīkams par robežu aizsardzību, Čehijas kron, kronas saglabāšanu un citiem jautājumiem, kur viņš nepiekrītējas vairākumam saglabāsim neutralitāti, nogaidīsim izmeklēšanu rezultātus un uzdosim sev jautājumu, vai šie noteikumi, kurus mēs esam pieņēmuši, ir e, pareizi, vai varbūt, ka arī šīs subsidijas vispār derētu atcelt. Paldies, Sārvamā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Padome. O, e, ļoti rūpīgi uzklausīs uh, sacīto, un šie notikumi ir visai bīst uh, kaitējoši Eiropas Savienībai un uh, mūsu tēlam. Teorētiski runājot, babiša lieta pat nav vienīgā šo notikumu rindā. Mēs zinām vienu valsti, kurš Eh, šādi notikumi ir bijuši, un šeit ir ne tikai par babišu. Ja finanšu regulējumā 61. pantā nav pietiekamas bāzes, tad mums ir tā jāmaina, un tas jādara drīz. Mums ir nepieciešamas eh, patiesas pilnvaras Eiropas Savienībai, lai tiktu ar šādām lietām galā. Un mums ir arī vajadzīgi resursi šim nolūkam. Paldies! Paldies! Tieši tagad neredzu nākamo runātāju. Tātad nākamais varētu būt Čodāru. Kungs arī viņš nav, tad sveikšu Angeliku Vincigu, kas, būs delegācija, kas ir delegācijas vadītāja. Ja Eiropas parlamenta tautas partijas grupā arī. Kolēģi, eh, krāpšana un korupcija nedrīkst eh, būt eh, Eiropas Savienībā. To mēs esam parādā mūsu nodokļu maksātājiem. Un vēl viena lieta, es gribētu teikt, kolēģis Dāvidkungs ir izgājis no zāles, taču, ja viņš runā par uzņēmumiem kopumā, tad jāsaka, ka šeit ir uzņēmumu, intereses, interešu konflikts starp uzņēmumiem un politiku. Es esmu bijusi uzņēmēji un ir pilnīgi skaidrs, ka darbības laikā nedrīkstu mm. izmantot uh, valsts pavalsts, ne arī piedalīties kādos uh, publiskos iepirkumos. Un politiķiem uh, krimināla tiesības vienkārši nedrīkst būt morāla instance. Uh, arī mūsu federālais kanclers Kurts nedomā, ka mēs varētu šādi divpusēji rīkoties. Un tagad ļoti ātri vajadzētu rīkoties, prasīt caurskatāmību, un ja ir jāatmaksā summas, tad tas jādara arī ātri. Un par politiskām konsekvencēm par to lems nākotnē Čehijas pilsoņi un pilsonis. Paldies! Paldies, kolēģis kundzei! Nākamais runātājs Frants Pogovičs. Transparent ES, e caurskatām ES naudas izmantošana, tas ir ļoti nozīmīgi. Un tas nav tikai katras atsevišķās dalību valsts ziņā stāsts. Par to arī Ņujorks Times rakstīja reģionālās attīstības fondi un citi nav oligarhu bagātināšanas fondi, bet gan uzņēmumu domāta nauda, ģimenes uzņēmumiem maziem un visām citādi neliederīgi izmantotā nauda ir jāatmaksā. Atbalstu komisāra Hogana priekšlikumu, ka nosakam augšējos griestus maksājumiem un ka šī summa ir tāda, lai tā būtu veiksmīgi izmantojama ģimeņu uzņēmumiem, nevis uh, oligārhu uh, vai karaliskajām ģimenēm piešķirta. Jo šādā veidā mēs atgūsim ticamību. Naudu jāizmanto pareizi, un tas, kas ir nepareizi izmaksāts, tas ir jāatmaksā atpakaļ. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Pospešīlkungs. Paldies, priekšstādātāja kungs, tāms un kungi! Mēs redzam šeit, ka a, loģiski būtu teikt, ka a, Andrei Babiša gadījumu izskatām, jo viņš ir viens no lielākajiem Eiropas atbalsta saņēmējiem Čehijas republikā. Un tā ir nauda, ko nodokļu maksātāji ir e, izmaksājuši. Līdz ar to ir ļoti skaidrs, ka uh, Eiropas deputāti par to diskusē. Nav normāli, ka viens no bagātākajiem uh, Čehiem saņem naudu, kas ir domāta reģioniem un nabadzīgiem reģioniem un maziem vidējiem uzņēmumiem. Nu, nodrošināsim beidzot to, ka jautājums tiek pienācīgi izmeklēts. Čehijas pilsoņi vēlas precīzi zināt, kas ir audita ziņojumā. Viņiem ir tiesības zināt, ko dara viņa premjerministrs, kā viņš pārkāpja likumu un cik liels ir viņa interešu konflikts. Vai viņš ir atbildīgs krimināla ziņā par to lems Čehijas varas iestādes, bet darbosimies tā, lai oligarhi nekad nedrīkstētu saņemt Eiropas naudu. Paldies! Un tagad turpināsim ar brīvā mikrofonu. Precidu, tikai Šoidrovs kundze grib uzstāties. Paldies, ka var uzstāties, kolēģi. Es esmu Čehijas deputāte un neesmu ārkārtīgi ļoti interesēta diskutēt atkal un atkal par premjerministru Babišu. Taču no otras puses saprotu kolēģus, kas vēlas. Uh, kontrolēt Eiropas fonda izmaksas jautājums. Eiropas komisija vairāk kārt ir apstiprinājusi, ka ir interešu konflikts un Eiropas naudu nelietorīgi izmantošana viņa kompānijās. Stoksnēs kompānija piešķirtā nauda tika atgriezta, atgriezta Eiropas budžetā. Līdz ar to nav kaitējuma ne Eiropas, ne nacionālajiem budžetiem. Taču es tiešām atceros premjerministra Babiša pirmos vārdus, kas teica citēji, man nav nekāda saistības ar šo projektu, nesmu, neko par to nezinu. Citāta beigas. Un tikai izmeklēšanas laikā viņš atcerējās, ka tas viņam pieder. Mēs nenosodam, mēs tikai gribam rūpīgu izmeklēšanu, jo Eiropas budžetam ir to ir jāaizstāv, nevis neliederīgi jāizmanto. Paldies, paldies, dārgā kolēģe! Paldies, es tagad dodu vārdu komisāram Sinkievičam. Pirmkārt, es vēlos uzsvērt to, ka komisijai ir nulles iecietība pret krāpšanu vai fondu nepareizu izmantošanu. Es zinu, parlaments pilnībā atbalsta komisiju cīņā pret korupciju vai krāpšanos ar struktūra fondiem. Mums ir jānodrošina tas, ka valsts nauda tiek tērēta pienācīgā veidā. Atgādini, ka komisija nāca klajā ar priekšlikumu jau mājā par darbībām E, kas skār tiesiskumu pārkāpumus dalībvalstīm. Ir paredzēts mehānisms, lai samazinātu ar pārtrauktu finansējumu e, tiesiskumu problēmu gadījumā. Piemēram, šāda situācija var novest pie nepareizu fondu izmantošanas un um, kontrolas mehānisma uh, neizmantošanas, apdraudējums tiesu sistēmas neatkarībai. Uh, vai arī patvarīgi e, lēmumi ierobežota pieejamība e, legāliem līdzekļiem, e, ties, spriedumu neizpilde vai nepietiekama izmeklēšana vai arī sankcijas par tiesiskumu pārkāpumiem. Komisijas pienākums ir sargāt Eiropas budžetu. Komisija ir nulles iecietība pret fondu nepareizu izmantošanu saistībā ar apgalvojumiem par notikumiem Čehijas republikā. Maksājumi no budžeta vai struktūra uh, un investīciju fondiem tiek uh, nodrošināti projektiem, uz kuriem varētu attiekties um, nosauktie interešu konflikti lauka attīstības uh, fondā komisija neiemaksā Čehijai līdzekļus, kas skār minētos projektus attiecībā uz kriminālu vajāšanas atsākšanu. Šeit ir runa par Čehijas lēmēju iestāžu ekskluzīvu kompetenci. E, Čehijas lēmējas tāds ziņo, ka nav ietekmes uz Eiropas budžetu, un e, ko mēs aicinām, un komisija arī turpinās informēt parlamentu šajā sakarā. Paldies! Paldies par šo informāciju, un tagad padomas vārdā vārsts valsts sekretārei Briņķai. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, dāmas un kungi. Atkārtošu vēlreiz to, cik lielu nozīmi padomu pievērš Eiropas Savienības finanšu interesēm un tam, lai līdzekļi tiktu tērēti pienācīgā veidā. Atsevišķu gadījumu izmeklēšana ir dalībvalsts tiesnešu un prokuratūras pienākums, kā Eiropas krāpšanas novēršanas biroja un drīzumā arī Eiropas prokuratūras pienākums. Pieņem zināšanai jūs sacīto, kā arī komisijas eh, sniegtos no, eh, rādītājs. Paldies! Eh, valsts sekretārei līdz ar to mēs diskusiju beidzam un balsojums notiks februāra sesijā. Tagad, saskaņā ar darba kārtību, mēs pāriesim pie komisijas paziņojumiem par pušu konferences COP15 par bioloģisko daudzveidību. Atgādiena, dārgie kolēģi, izmantot ierastā veida pieteikšanos vai elektronisko pieteikšanās sistēmu gan zilās kārtītes jautājumiem, gan brīvā mikrofona runām. E, norādījumi ir pieejami arī iesēžu zālē, bet, un tagad es dodu vārdu komisijai komisāram Sinkievičam. Priekšsēdētājs, dargie kolēģi, e, šo gadu mēs saskaramies ar klimata ārkārtas situāciju, ugunsgrēku Austrālijā, Sibērijā, plūdi, notikumi Amaz eh, plū, ugun, meža ugunsgrēku Amazonē un citi notikumi pasvītro nepieciešamību rīkoties. Komisija ļoti nopietni pret to izturas, un viens no pirmajiem lēmumiem ir uzsākt Eiropas zaļo kursu jaunu darba kārtīgi ilgspīgai izaugsmei Eiropas Savienībā nopietni risinot klimata risināt problēmas. Komisija vēlas, lai Eiropas Savienība būtu vadošā gan klimata neutralitātei, gan arī pušu konferencē par bioloģisko daudzveidību kuņmiņā šī gada oktobrī, kur būs jāvienojas par bioloģiskās daudzveidības globālo ietvaru. Atbalstu, apsveicu parlamentu atbalstu šai iniciatīvai mēs varēsim veidot mūsu Eiropas apņemšanos. Eiropas Savienības bioloģiskās da daudzveidības stratēģija, kur tiks pieņemta martā, iekļaus priekšlikums un norādīs mūsu ambīcijas, taiskaitā globālā mērogā. Šīs stratēģijas sagatavošana šobrīd norit pilnā ātrumā komisijā, un rezolūcija, kur jūs pieņemsiet rīt, būs nozīmīgs devums un iedvesma mūsu pārdomām šajā sakarā. Mēs neesam sasnieguši divas reizes šos mērķus, mēs nevaram atļauties tos nesasniegt vēlreiz. Zinātnieki skaidri norāda, ka ir jābūt e, visaptverošai pieejai, lai risinātu klimata ārkārtas jautājumus. Un mums ir nopietni jāgatavojas gan 15. sesijai, gan arī strādājot pie zaļā kursa. Runājot par uh, darba ietvaru pēc 20. gada. Mēs atbalstam parlamentu prasību spēcīgākiem izpildu mehānismiem un atskaitīšanās rīkiem. Mums ir nepieciešams sistēmisks cikls, lai sekotu ieteikumu izpildēji un progresam bioloģiskās daudzveidības jomā. Mums ir nepieciešami E, gan īsāka, gan ilgtermiņa mērķi, lai gūtu politisko atbalstu. Un arī mums ir jāuzsāk ciklus bez kavēšanām, ir jā, jāparedz iespēja arī uh, jau uzkrāt nepieciešamos datus 16. sesijai 22. gadā. Turklāt ietvarā ir jāiekļauj tādi rādītāji, kas ir kopēji visām pusēm un dos iespēju izvērtēt ikvienas valsts devumu kopējo mērķu sasniegšanā. Spēcīgs izpildes un pārskatīšanas mehānisms iekļaus dažādus no, no, vidas nolīgumus un tāpat arī es vēlos pasvītrot sinerģiju ar citām valdībām un sarunas eh, eh, attiecībā uz apvienoto nāciju iniciatīvā eh, sargāt jūras vides daudzveidību atklātā jūrā. Tāpat ir iecerēts dubultot finansējumu šim nolūkam attīstības valstīs. Mums ir jādara vairāk, mobilizējot vietējos resursus un vēlos uh, uzsvērt trīs aspektus šajā sakarā. Pirmkārt, vēl aizvien eh, tiek subsidētas darbības, kas kaitē videi. Mums ir jāpanāk vairāk progresa eh, šo subsīdiju mazināšanā un eh, to pārveidē par atbilstošām subsīdijām. Otrkārt, ekosistēma atjaunošana izmaksā dārgāk nekā to saglabāšana, jo ātrāk mēs spēsim risināt šos jautājumus, jo mazāk mums vajadzēs atjaunot bioloģisko daudzveidību un jo mazāk tas izmaksās. Un visbeidzot, mums ir jāinvestē. Ja klimatam draudzīgos risinājumos, eh, lai mēs varētu mazināt klimata pārmaiņas, nodrošinot pārtiks eh, drošību un arī veselību. Eiropas Savienībai vadošā loma nozīmē spēcīgas apņemšanās labāk pasargāt eh, bioloģisko daudzveidību, atjaunot zudušās, izmantot ilgtspējīgā veidā mūsu lauksaimniecību, mūsu mežu un jūras resursus. Eh, to piemērot visos sektoros, taiskaitā tas attiec uz arī perifēriem reģioniem, un mums ir jāizveido eh, pilna eh, pilni rīki dabas aizsardzībai, lai varētu izmantot bioloģisko daudzveidības pasargāšanas rīkus un garantēt to, ka adekvāti resursi tiek piešķirti ekosistēmu sargāšanai, atjaunošanai, tai skaitā lauksaimniecības politikā, kohēzijas politikā, ārējās darbībās eh, un citos eh, finanšu instrumentos. Mums ir jānodrošina tas, ka tiek piesaistīts privātais finansējums. Mums ir jānodrošina taisnīga pārēja, kur neviens netiek, e, netiek atstāts uh, iepakaļ. Tas skar mūsu lauksaimniekus, mūsu zvejniekus un visus pārējos. Tāpat mēs nedrīkstam eksportēt bioloģiskās daudzveidības apdraudējumu ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc nākotnes stratēģijai būs jāparēdz ilgtspējīgas eh, patēriņa, met, eh, ilg, eh, ilgtspējīgi patēriņa veidi, tāpat arī mums ir jāiesaistās vairāk ar mūsu starptautiskajiem partneriem un interesētiem pusēm, piemēram, jāparedz uzņēmējiem rīki, kas palīdz tiem izvērtēt bioloģiskās daudzveidības aspektus, lai tie varētu spērt pareizos soļus šai sakarā. Dažādās iespējas dzīvot eh, saskaņā ar dabu mazinās. Mums ir jāapzinās to, cik strauji ir jārisina šie jautājumi, un jūs varat rēķināties ar pilnu apņemšanos no komisijas puses, lai sasniegtu mūsu kopējos mērķus. Paldies, dārgais komisār, un tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Vispirms no tautas partijas vārds eh, de, deputāte Evrēnēji. Paldies priekšsēdētāji. Pirmdienā no piedāvā eh, nosargā 30% eh, līdz 30. gadam. COP15 ir 17 mērķi izvirzīti, lai varētu mazināt mūsu ietekmu uz dabu, saglabāt dzīvo dabu un uh, apzināti labāk klimatu un bioloģisko daudzveidību, kas ir vienas monētas divas puses. Šī monēta ir mūsu planētas izdzīvošana. Es atbalstu visus šos mērķus. Un, beidzot, mēs nākam klajā ar precīziem, skaitliskiem mērķiem un līdzekļiem, kā to sasniegt. To atbalstām arī mēs savā rezolūcijā. Bet aiciniet vēl tālāk. Mēs vēlamies, lai šie mērķi būtu juridiski saistoši, lai tie nepaliktu tikai uz papīra, lai COP15 kļūtu par Parīzes eh, klimata konferences ekvivalentu. Un jau sākot ar šobrīd rīkosimies Eiropas teritorijā. Aicinu komisiju savā marta stratēģijā nospraust saistošus mērķus un intensificēt pūliņus visās politikās. Palielināsim mūsu Eh, aizsargāto zonu apjomu, atbalstīsim lauksaimniekus, zvejniekus, mežsaimniekus pārējā uz ilgtspējīgu praksi. Tāpat savu atbildību dalībvalstīm un ik vienai pašvaldībai. Negaidīsim oktobri, ir jārīkojas jau tagad. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. no sociāldemokrātu grupas eh, ir deputāte Luēnā. Deputāts Luēnā. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, eh, komisāri, par izklāstu. Pirmkārt, es vēlētos pateikties šobrīd runājot par klimatu pārmaiņām un par. Ja, eh, E, bioloģiskās daudzveidības aizstāvību tiem zinātniekiem un vidas aktīvistiem, jo pateicoties uz viņiem pastāv apziņas līmenis un pašreizējā um, politiskā apziņas. Paskatīsimies uz datiem, ir samazinājusi bioloģiskā daudzveidība par vismaz 20% no pagājušā gadsimta beigām, 33% koreļu, 20% abinieku un 30% eh, jūras vidas tiek apdraudētā un šī ir sestā jau masveidu sugu izmiršana. Ko mums sagaida Eiropas pilsoņi? Saskaņā ar aptaujām 96% norāda, ka ir daba, nepieciešams dabai sargāt, un tas ir, tā ir visu atbildība. Eh, aizsargāt dzīvību ir mūsu pienākums, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Uh, un ļoti īsi nosaukšu septiņus punktus. Ekoloģiskā pārēja ir jānodrošina taisnīgā veidā, mēs nedrīkstam radīt jaunas nevienlīdzības, otrkārt vidas fiskalitāte. Mums ir nepieciešami pietiekami resursi, jauns fiskālais modelis. Tas, kurš piesārņo vairāk, tam ir jāmaksā vairāk. Tālāk Eiropas Savienība ir jāpieņem likumi, lai E, cīnītos pret nelikumīgu mežu izciršanu. Un es piekrītu tautas partijai, ka šiem tekstiem ir jābūt aizstošiem. Ir ļoti svarīgi palielināt aizsargātās zonas no 30 līdz 50 procentiem uz 50. gadu. Un visbeidzot, ir jāsamazina pesticīdu e, lietojums. Dāmas un kungi! Mūsu rīcībā nav citas planētas, tā ir, šī ir tā, uz kuras mēs dzīvojam, un tāpēc mums ir pienākums palīdzēt planētai, pasargājot bioloģisko daudzveidību. Tāpēc ir ļoti eh, svarīgi, lai rītdienas rezolūcija būtu spēcīga, lai Ķīnā mēs varētu runāt vienā balsī. Paldies, liels kolēģi! Nākošais runātājs! No Reņu grupas ir Rodrīgas Ramos uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāri. Eiropas Savienība saskaras ar eh, izaicinājumiem bez precedenta, un bioloģiskās daudzveidības zudums ir viens no tiem. Kā jau izskanēja pirmīt, mēs saskaramies ar uh, E, patiesu ārkārtas situāciju, jo 73% no ekosistēmas un 40% no ekosistēmas jūrā saskaras ar riska un degradēšanās e, e, situāciju. Līdz ar to mēs varam iekļūt tādā etapā, ko mēs varam nodevēt par sesto masveidu izmēršanu. To norāda Eiropas vidas aģentūra, jo uh, Eh, izzūdošo sugu skaits katru dienu ir lielāks nekā ir pastāvējuši cilvēks vēsturē. Tāpēc mūsu priekšā ir ļoti liela izaicinājuma, mums ir jārīkojas un arī to parlaments ar šo rezolūciju vēlas panākt. Rīkoties ambiciozā komisijai, panākt jaunu stratēģiju bioloģiskai daudzveidībai un lai šī jaunās ambīcijas būtu tu gatava eh, vēstuli jauniem, jauno eh, apņemšanos būtu gatava uz 15. sesiju, pasargās 130% no Eh, zonām 30. gadā, pusplanētas 50. gadā, nodrošināsim juridiski saistošus mērķus, lai restaurētu degradētās, eh, bojātās eh, zonas un apgabalus, un tāpēc mums ir nepieciešams lielāks budžets. Mēs nevaram rīkoties ambiciozāk ar mazāku budžetu. 10% no jaunās daudzgadu finanšu schēmas ir jānovirz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Protams, mums ir. Uh, jāstrādā kopīgi ar visiem tiem spēlētājiem, kur ir iesaistīti izšķirīgos elementos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Lauksaimnieki un zvejnieki ir mūsu sabiedrotie. Neviens zaļā kursa mērķis netiks sasniegts, ja nerīkosimies ambiciozi šajā jaunajā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs! Nākošais runātājs no zaļo grupas ir deputāts Nīnisto. Divas minūtes jūsu rīcībā. Priekšsēdētājs. Di, e, bioloģiskā daudzveidība mazinās, un pie tā ir vainojams cilvēks. E, mēs e, apgraudām bioloģisko daudzveidību ar mūsu patēriņu veidiem, un mēs dzīvojam tādā veidā, kas ietekmēs visu bioloģiskās daudzveidības nākotni, mūsu planētas faunu un floru. Pasaules zinātnieki norāda, ka ap miljonu sugu būs izzudušas uz 30. gadu, ja mēs nemainīsim savu rīcību. Ir eh, skaidrs, ka nākošai sesijai ir jābūt ar līdzīgiem mērķiem kā Parīzes sesijai. Mēs esam nosprauduši mērķus iepriekš, tie netiks sasniegt, tāpēc mums ir jāparedz juridiski saistošs process visām valstīm, lai visas valstis paplašina aizsargātās zonas un uh, nodro, nodrošina šo mērķu sasniegšanu, tāpēc arī mēs vēlamies 30% mērķus gan jūras, gan mežu uh, Eh, zonu aizsardzībai. Tas skar Eiropas Savienības visas valstis, un tas mums ir jānosaka kā pirmajam lielākajam spēlētājam kunmiņas sanāksmē. Mums ir jāatjauno bojātās zonas. Tas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskai daudzveidībai, arī tas ir jāiekļauj šajos mērķos un visbeidzot Es gribētu norādīt uz ētisku izaicinājumu, tas saistāms ar tehnoloģiju. Ir uzņēmumi un organizācijas, kuri attīsta tehnoloģiju, kuri ietekmē, piemēram, moskītus, ja Mēs vēlamies, lai šīs tehnoloģijas netiktu izmantotas tādā veidā, kas negatīvi ietekmē eh, dabu un kas var būt ar sakām bez precedenta.